Iet vietas, dāmas un kungi. Ja kolēģi, kolēģis arī desmit dienas pēc taifūna Haijāna uh, eh, izraisītās nelaimes uh, uh, Filipīnu salām uh, sekas ir dramatiskas. Jūs zināt, uh, kādi bija kadri uh, televīzijas pārraidēs cilvēki, kuriem nav ko dzert, nav ko ēst un nav jumta virs galvas. Palīdzības pasākumi ir uh, iebadīti, bet ir atsevišķi rajoni, uh, kuri joprojām ir atgriezti no ārpasaules un eh, valda ne eh, milzīgs haoss. Eh, Palīdzības sniedzēji ziņo par situāciju. Ir cilvēki, kuri joprojām ir pazuduši bez vēsts, un šai valstī ir nepieciešama palīdzība no ārpuses. Starptautiskai sabiedrībai ir jādara viss, kas tās spēkos, lai palīdzētu cilvēkiem pēc iespējas ātrāk. Arī atjaunojot eh, sagrautās eh, pilsētas un ciematus, cilvēkiem ir nepieciešama mūsu palīdzība. Eiropas Savienība ir apsolījusi gan eh, tūlītēju palīdzību, gan ilgtermiņu palīdzību. Domāju, ka ņemot vērā, ka situācija ir tik dramatiska, mums ir jādara vairāk. Simtiem tūkstošiem miljonu cilvēku ir ska, cilvēkus ir skāruši šīs nalaizmes. 660 tūkstoši cilvēki ir zaudējuši savas mājas un kļuvuši par bezpajumtniekiem. Saskaņā ar starptautiskā sarkanā krusta datiem 22 tūkstoši cilvēki ir bezvēsts prombūtnē, upuri vairāk nekā 2500 mirušo, bet palīdzības organizācijas saka, ka šie skaitļi noteikti palielināsies. Es vēlos Eiropu Eiropas parlamenta vārdā teikt upuriem, ka mēs kā parlaments darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai palīdzētu atjaunot visu, kas atjaunojams. Esmu pārliecināts, ka arī jūs, dāmas un kungi, izjūtat solidaritāti ar ģimeni, ar upuriem. Lūdzu, tagad piecelieties uz klusuma minūti. Herzlichen Dank. Paldies. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolēģi, kolēģis. Es esmu ļoti gandarīts par to, ka 150 skolēni no 33 valstīm piedalās mūsu plenāru sēdē, eh, kuri Eironas eh, skola 2013. gada programmā piedalījās. Sirsnīgi sveicu jūs visus! Zwei Tage lang haben die Jungen jaunieši divas dienas. Eh, šie jaunieši ir no Eiropas.